priekšsēda vietnieka 4, un tas ir saskaņā ar reglamenta 24. punktu. Un vēlēšanas notiks sekojušā veidā. Vispirms mums ir jāievēl priekšsēdētājs, un, tagad, eh, un tad pēc kārtas arī vēlēsim visus četrus priekšsēdētāja vietniekus vai vietnieces. Tagad pārējām pie otrā darba kārtības punkta priekšsēdētāja vēlēšanas. Es Gribētu teikt, ka par, par aizvietotiem Fīzerkungs, Vinklerkungs, kas tūtīkunga vieta, un Margalkungs aizvieto Evans kundzi. Tad trīs aizvietotāji. Es gribētu arī vērst politisko grupu <clears throat> uzmanību uz to, ka, ja gadījumā ir kaut kāds pārmaiņas, tad pirms balsošanas sākšanas ir par kaut kādām izmaiņām, ir jāinformē priekšsēdētājs. Lūdzu, Krasnodēmska kungs. You, you have to uh, take the microphone, otherwise... Okay. Jums ir jāieslēdz mikrofons. Arī es esmu aizvietotais, Luis kungu es aizvietoju. Thank you. Are there additional, uh... Vai vēl kādi citi paziņojumi? Nē. Tad vispirms man ir jums jāpasaka, ka, ka ir kvorums. Un ar kvoruma izveidi šeit nav problēmas. Nu, šodien gandrīz vai visi deputāti ir klāt, un tagad es aicinātu naklajā ar priekšlikumiem priekšsēdētāja amatam. Kamājevs kundze, lūdzu. Šlāng Silvija Kosta. Mēs piedāvājam Silviju Kostu kā komitejas priekšsēdētāju. Paldies, jā, esmu saņēmusi informāciju. Sirija Kosta ir pilntiesīga kultūras un izglītības komitejas locekle, e, pārstāv savu politisko grupu un ir arī iesniegus un aizpildījis finanšu interešu deklarāciju. Un tagad es došu vārdu kandidātei. Vai jūs piekrītat pieņemt šo amatu? Jā, piekrītu atbild kandidāte. Tā kā ir tikai viena kandidāte, es piedāvāju ar aplausiem apstiprināt Kostas kundzes ievēlēšanu. Silvija, es gribētu tevi sveikt, un es aicinu jūs šeit augšā ieņemt priekšsēdētājas krēslu. Gracias. bitte in Deutsch. Dear colleagues, uh, Darbie kolēģi, ļoti ātri es gribētu pateikties jums eh, par atbalstu. Es eh, darīšu visu, ko varu, centīšos eh, pēc iespējas apzinīgāk vadīt šo, šis komitejas darbu un arī gribu ņemt vērā jūsu ieteikumus. Uzskatu, ka izglītība un kultūra ir pamatvērtības un arī veido platformu Eiropas nākotnē. Paldies sekretariātam par um, tūkojumu arī paldies. Paldies tūkiem par darbu, saka priekšsēdētāji. Un tālāk turpināsim ar priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu. Tālāk turpināšu itāļu valodā. vai ir, kā, ja ir kādas izmaiņas kandidatūrās, ja ir kaut kas mainījies salīdzinot ar iepriekšējo sanāksmi, lūdzu, dariet man to zinām. Mums ir Vinkler kungs, ko aizvieto Totīkungs, balsojot. Margo kungs būs Evans skundz vietā. Un vēl. Well divi aizvietotāji, kas balsos attiecīgi pilntiesīgo locekļu vietā. Tātad situācija šeit nav mainījusies, tātad mēs esam pārbaudījuši, kvorums ir ieradies. Un es tagad gribētu aicināt pieteikt pirmo to Vaigla. Nu, vispirms gribētu jūs apsveikt ar ievēlēšanu, un man ir prieks, ka mēs varēsim varbūt labi sadarboties. Tautas partijas vārdā gribu to teikt, jo sadarbība mums ir bijusi labi jau iepriekšējos gados. Un Tautas partijas grupas vārdā gribētu izvirtīt Andreja Bokškor kā priekšādātāju pirmo vietnieci. Allora, eh, gra grazie, grazie Sabine Verajan. E, eh, Paldies. Jā, mēs esam saņēmuši informāciju eh, par to, ka Andrēja Bokso ir kultūras komitejas eh, priekšstādā vienreiz kandidāte, ir arī iesniegus deklarāciju un pārstāv savu politisko grupu. Es gribētu um, vērsties pie kandidāts, vai jūs piekrītat būt par priekšsēdētā vietnieci? Eh, visto, ka c'è una sola candidatura alla carica di primo presidente. Ņemot vērā, ka ir tikai viens kandidāts pirmajam priekšsēdētā vietniekam. Uh, es eh, piedāvātu atbalstīt ievēlēšanu ar aklamāciju. Passiamo, eh, naturalmente le faccio le mie congratulazioni e la invito. Tālāk eh, es gribētu jūs eh, apsveikt un aicināt ieņemt vietu šeit priekšā pie galda. <laughs> okay. Prego, onorevole Baxer. Ora eh, procederei al um, numero. Eh... Tālāk eh, mums ir jāievēl Otrais priekšsēdētāja vietnieks, kvorums tas pats, kādi kandidāti būtu otrajam priekšsēdētāja vietniekam, lūdzu. Uh, Paldies, Aldi, politiskās grupas vārdā. Mirčed Jākonova kungs, bijušais Rumānijas kultūras ministrs, ir mūsu kandidāts. Mēs uzskatām, ka viņš arī ļoti labi varēs uh, pildīt šī priekšsēdā vietnieka amatu. Paldies! Esmu saņēmis informāciju, ka kandidāts Djakanov eh, kungs ir, ka viņš ir iesniedzis eh, savu deklarāciju, viņa atbalsta arī viņa politiskā grupa. Un tāpēc es ierosinu Vispirms gribu vaicāt Jānaukungam, vai esat eh, gatavs uzņemties šo amatu? Jā, atbild Jākanovkungs, labi. Tādā gadījumā vēlreiz ir tikai viens eh, kandidāts priekšsēdētniekam atam, un es piedāvāju balsot ar aklamāciju. Lūdzu, nāciet šeit priekšā un ieņemiet vietu pie galda. Давай, давай. E a questo punto passiamo alla Tālāk. Mums ir jāievēl trešais priekšsēdētāja vietnieks. Lūdzu priekšlikumi zaļo grupas vārdā. Mēs pa, piedāvājam Trūpelskundzes kandidatūru kā trešo priekšsēdētāju vietnieci. Trūpelskundzi. Paldies. Trūpels kundze, vai jūs piekrītat? Jā, piekrīt, Trūpels kundze. Ļoti labi. Tad eh, Trūpels kundze ir kultūras komitejas locekle. Viņas kandidatūru atbalsta politiskā grupa un ir arī iesniegta deklarācija. Lūdzu, Trūpels kundze, ieņemiet savu vietu šeit priekšā pie galda. Skuzāte! Osat... Es atvainojos. Es palaidu garām pašu svarīgāko. Es atvainojos. Mums eh, jākonstatē, ka mēs esam ievēlējuši ar aklamāciju Trupels kundzi. Mēs visi dzirdējām gan aplausus. Es sveicu jūs, Trupels kundzi. Tālāk nākamais punkts ir ceturtā priekšsēdētājvietnieku ievēlēšana. Kādi būtu kandidāti? Lūdzu. No tautas partijas politiskās grupas es piedāvāju Mikaelu Šelforu. Bene. E... Labi. Mikaela ir arī kultūras, kultūras komitejas locekli, viņu atbalsta viņas politiskā grupa, ir arī deklarācija iesniegta. Un es vaicāšu Otravs kundze, vai jūs piekrītat kandidāti? Jā, es piekrītu. Tādā gadījumā mums ir tikai viens kandidāts, un es ierosinu arī balsot ar aklamāciju un ievēlēt šo kandidāti ar aplausiem. Un nu, līdzīgi pāriem arī viņu es lūdzu ieņemt vietu pie galda. Bene. Completata la elezione della presidenza, eh, vorrei suggerire. Labi, paldies. Līdz ar to mēs esam balsošanas procedūru eh, pabeiguši. Un tālāk, kas mums ir mūsu darba kārtībā? Mums ir ceturtais punkts sanāksmu grafika apstiprināšana 2014. gada atlikušajai daļai. Mums ir jāapstiprina mūsu kalendārs jūsu dokumentos eh, esat saņēmuši dokum, visu šo sarakstu ar potenciāliem sanāksmju datumiem. Iepriekšējā komiteja, iepriekšējā parlamenta sasaukumā ir jau apstiprinājuši šo sarakstu. Es, vai jums ir bijis laiks iepazīties ar kalendāra priekšlikumu, vai mēs varētu apstiprināt šo sārakstu? Tur ir piecas sanāksmes, kas vēl jānotur šajā gadā līdz gada beigām. Vai visi piekrīt? Vai visi ņēmuši ir to vērā, vai jūs gribat, lai es vēlreiz atkārtoju datumus? Tad mēs varam apstiprināt šo sanāksmju grafiku. Nākamās sanāksmes 2015. gadam tiks eh, vispirms eh, diskutēts koordinātoru sanāksmē, kas notiks oktobrī. Ceturtais punkts citi jautājumi. Man ir atsevišķi paziņojumi. Nākamā sanāksme notiks Briselē 20. jūlijā. Tur noturēsim viedokļu apmaiņu par 2015. Um, gada budžeta jautājumiem. Tas ir tikai diskusijai domāts jautājums um, sanāksmē. Un jūlijā būs arī koordinātors sanāksme, kas runās par budžetu. Uh, un attiecīgi arī kalendāra apstiprināšana notiks attiecībā uz budžeta procedūru. Komitejai būs eh, jāapstiprina koordinātoru lēmums e-pasta saraksts formā, jo laiks eh, mums nav, eh, un tādā veidā mēs varēsim arī uh, darboties saskaņā ar plānoto grafiku. Ja citu komentāru nav, es gribētu izmantot šo iespēju pateikties visu ievēloto priekšsēdētāju vietnieku vārdā. Es gribētu arī pateikties visiem par paveikto darbu šo brīdi. Paldies sekretariātam, paldies tūkiem. Un paldies iepriekšējām sasaukumam par visu paveikto. Es um, vēlu jums visu to labāko un veiksmīgu darbu šajā sasaukumā. Kāds grib izteikties, lūdzu? Prego, un Rūrikietas. Lūdzu. Eh, with the microphone. microphone. Um, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Να ευχηθώ καταρχήν καλή επιτυχία στο έργο του Πρόεδρου. Es gribētu gribētu novēlēt eh, visiem ievēlētajiem visu to labāko. Es balsoju ar milzīgu entuziasmu un es redzu četras sievietes un vienu vīrieti mūsu birojā vai prezidijā. Es ļoti ceru, ka jūs neapspīdīsiet šo vīrieti un ka viņš arī varēs brīvi izteikties, vismaz tā es gribētu. Arī es 30 gadus atpakaļ biju Eiropas parlamenta deputāts, un es gribētu zināt, kādas ir mūsu komitejas kompetences. Vajadzētu parastā kārtā sākt no, no kompetenču izklāste, tas būtu demokrātiskāk. Mums būtu jāsaprot, kāds saturs, kāds ir mūsu darba aptvērums, kompetences, vajadzētu vispirms to un pēc tam balsot. Bet, eh, jebkurā gadījumā, uh, Es ceru, ka jūs paši zināsiet, kāda ir komitejas kompetence. Es zinu, ka mēs tagad strādājam ar jautājumiem, ar kuriem agrāk nav strādāts. Agrāk šī komiteja bija daudz autonomāka, vai tagad arī ir kaut kāda autonomija? Es gribētu dzirdēt atbildi uz šo jautājumu. Es ļoti ceru, ka jūs zinat visu šo darba tematu, bet eh, kāda ir, kāds ir mūsu pilnvaras, kāda ir mūsu kompetence, kāds mandāts, cik autonomi mēs esam savā darbā, cik autonomi mēs esam pret komisiju un attiecībās ar Eiropas parlamentu kā tādu, teiksim, pret parlamenta priekšsēdētājiem, pret biroju, cik autonomu, cik liela teikšana mums ir. Eh, paldies. Es varētu dot jums tikai daļēju atbildi mums tiešām nav daudz laika šo pēcpusdienu diskutēt par šiem jautājumiem, jo tālāk būs nākamā komiteja, kas nāks ar savu konstruktīvo sanāksmi. Es tikai gribēju izcelt atsevišķu jautājumus, vis, atbildot jums. Vispirms mēs eh, garantēsim līdzsvarotu darbību mēs, arī mūsu birojā, mums nav tikai sievietes un ir zināms līdzsvars. Un otrs jautājums, ko jūs uzdevāt, tas ir saistīts gan ar politiskiem, gan arī tādiem juridiskiem aspektiem. Mums būs iespēja vēl parunāt par šiem jautājumiem mūsu nākamajā sanāksmē, kas notiks jūlijā. Uh, Es tiešām pieņemu jūsu provokatīvo jautājumu, jūsu ieinteresētību. Mēs varēsim par to parunāt vēl. Eh, jāsaka, ka mūsu kompetence ir palielinājusies un vispār pēc Lisabonas līguma parlamentam kā tādam ir plašāka kompetence nekā iepriekš, un mums ir jāstrādā sadarbības gaisotnē ar citām institūcijām. Mēs ar saviem jautājumiem, tas ir kultūra, izglītība. Uh, arī zināmā mērā sports un plašsaziņas līdzekļi. Mēs centīsimies strādāt, cik vien dziļi varam. Es esmu pārliecināta, ka kolēģiem būs ko teikt visās šajās jomās. Mums ir jāsāk darbs precīzi un dinamiski. Mums noteikti ir jāzina savu darbu aptvērums un kompetenci. Paldies, ka ierosinājāt šo diskusiju. Un līdz ar to mēs veidzam šo sanāksmi. Lielas paldies visiem un veiksmi darbā!